Vi ricordo che eh, la riunione è in web stream. Gribētu jums visiem atgādināt, ka šī sanāksme tiek raidīta arī tiešsaistē. Itāļu, angļu, franču, latviešu, krievu valodā. Mans līdzpriekšādātājs šeit ir no Turkmenistānas starptautiskās un starpparlamentārās attiecību komitejas. Dubakova kungs. Jāsaka, ārkārtīgi priecājos un esmu pagodināts, ka varu būt šeit un vadīt šo piekto Eiropas Savienības un Turkmenistānas starpparlamentāro tikšanos. Visus priecājos šeit redzēt. Ļoti labi zinām, ar kādām grūtībām jūs sastapāties, ņemot vērā mm, tās notikumus jūsu valstī. Ceru, ka šorīt īstenotie apmeklētāji bija liederīgi un interesanti. Cerams, ka jums izdevās apmeklēt nu, ļoti svarīgas um, vietas, tādu kā, piemēram, vēstures namu, kur tika noteikti jums pastāstīts par laiku kopš otrā pasaura, pasaules kara, par tiem negadījumiem un vēstures gaitu, kas skāra Eiropu pēc otrā pasaules kara. Un jāsaka, šīs periods tiešām nebija viegls Eiropai. Bet nu, tā rezultātā esam nonākuši pie Eiropas parlamenta, pie Eiropas Savienības pirmām kārtām, protams. Un tas pilnīgi noteikti arī radīja mūsos visos apņemšanos mm, par to, ka nekam tādam, kā tas, kas notika otrā pasaules karā, ka vairs nedrīk, nekas, nekam tādam nebūtu jāatkārtojas nekad vēsturē. Un mēs priecājamies, priecājamies, ka šāda apņemšanās ir panākta, ka visi esam par to viens prātis. Nu, tagad mums ir, protams, šeit Eiropas diplomātiskais dienas, ir Eiropas banka, esam izveidojuši dažādas politikas jomas, zivsaimniecības patērētāju un tā tālāk, visas šīs kopējās politikas, kopējā brīvas pārvietošanās telpa darbiņēmējiem, kapitālam, pakalpojumiem, un mēs vēlamies veidot tālākas, labākas attiecības arī ar valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un tieši tāpēc šodien tiekamies arī ar jums. Šodien ir pirmā reize, kad tie, kas um, Eiropas Centrālā Azijas attiecību delegācija manā vadībā. Kopumā tā ir piektā reize, kad tieks mūsu iestāžu pārstāvi Nu, un, protams, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs notikums. Cerams, ka šī tikšanās nāks par labu abām pusēm. Cerams, ka varēsim veidot tirzniecības un kultūras saiknes, apspriesties par to, kā labāk cīnīties pret terorismu, mierīgi runāt arī par dažāda veida demokrātiskām reformām un cilvēktiesību aizsardzību. Pagaidām Vēl nav nosāts partnerību attiecību nolīgums Eiropas parlaments, ir ratificējis um, līgumu 98. gadā ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta pamatiesība aizsardzība. Un parlaments šo nostāju nesen rezolūciju apstiprināja. Mēs atbalstām šādu nolīguma noslēgšanu. Uh, tātad sadarbības un partnerattiecību nolīgumu slēgšanu. Un tiešām ceram, ka Turkmenistāna spērs vajadzīgos soļus vajadz, attiecīgajā virzienā, lai šī vienošanās varētu tikt ratificēta. Protams, ka ir vēl vairākas tādas jomas, kur ir vajadzīgi uzlabojumi. Un cerams, ka šodien pat tieši šīm jomām arī runāsim. Nu, piemēram, interneta cenzūra, preses brīvība, uh, jeb tās trūkums, tāpat arī problēmas ar pārvietošanos un ceļošanu. Kā arī piespiedu dā, darbs kokvilnas um, jomā. 2016. Um, gadā tika izmantota, tika sataukt pirmā cilvēktiesību struktūra Turkmenistārā, tāpat arī iecelts ombuds tika 2017. gadā. Tā ANO sagatavojas periodisko pārskatu par šo valsti un apstiprināja, ka Turkmenistānai joprojām jānāk klajā ar plašākām saistībām šajās jomās, un tāpēc mēs ar uzmanību klausīsimies visu, kas jūs, jums sakāms par notiekošo valstī. Mēs, kā, Eiropas, kā Eiropieši, protams, saprotamies ar tiem, pro, sastop, saprotam tos problēmu jautājumus, kas ir jūsu priekšā. Uh, Mm, ir vajadzīgs veidot demokrātiju, stiprināt ekonomiku, spēcināt attiecības ar kaimiņiem, kas nav vienkāršs jautājums. Tāpat arī kultūras mantojuma saglabāšana nav maznozīmīga. Te jums daudz problēmu jautājumu. Un mēs, kā Eiropas Savienība, esam gatavi jums palīdzēt, cik tas vien būs mūsu spēkos šais grūtajos laikos. Protams, ka vienlaikus pastāv arī dažādi globāli, globāli konflikti. Un mēs visi esam šais notikumos ieti, iesaistīti. Nu, skatāmies, kas notiek Jemenā, Sīrijā, Hongkongā, Ziemeļkorejā. Bet tāpat laikā šorīd, šobrīd runājam par jaunu stratēģiju Centrālā Azijas valstīm. Pie tā strādā Eiropas Savienība, un šajā gadījumā Eiropas Savienība ir diezgan unikāla. Mēs vēlamies panākt rezultātu sadarbībā ar visām šī reģiona valstīm. Jo, ja nu kādam ir pieredze mm, starp tādā reģionālā sadarbībā, tad tā tiešām ir Eiropas Savienība. Un tāpēc mēs ceram, ka Turkme, Turkmenistāna varēs pasmelties no mūsu pieredzes un izmantot šo mūsu sagatavoto stratēģiju, lai tālāk attīstītu kopējās attiecības. Mēs, kā Eiropas pilsoņu pārstāvi un kā Turkmenistānas pilsoņu pārstāvi, taču visi esam ieinteresēti šai sadarbībā, tā lai sabiedrība varētu to izmantot Un atceramies, ka Turkmenistānā ir trīs starp, eh, UNESCO starptautiskā kultūras mantojuma vietas. Nu, vairāk kā 4000 gadu vecais dabas parks, tāpat arī dažādas centrālā Azijas pilsētas, kur mm, cauri gāja zīda ceļš. Un, attiecīgi, tas, eh, šī valsts vienmēr ir bijusi krustcelēs dažādu veidu kultūras un tirniecības um, mm, attiecībām. Turkmenistānas vēsture ir bagāta. Un eh, ka es kā itāli šeit Eiropas parlamentā ļoti labi saprotu šo vēsturiskā mantojuma būtību, un tāpēc vēlu mums visiem veiksmīgu viedokļu apmaiņu arī šovakar. Pirms tālāk dod vārdu manam līdz, līdzpriekšādātājam Tuvakova kungam, kas vada Turkmenistānas delegāciju, gribētu vēl uh, lūgt kolēģus vienkārši pirms jūs sākat runāt, iepazīstināt ar sevi. Šis ir jaunais sasaukums. Nu tā tad, un tālāk došu vārdu mūsu viesiem. Vai vēl pirms tam kāds vēlas izteikties? Ne? Nu tie bija tad ievadvārdi. Varbūt tad pēc tam ar sevi iepazīstināsim. Vispirms tā tad vārds vispirms līdz priekšādātājiem lūdzu to kaut kungs. Thank you. Dobru dienu! Labdien, dāmas un kungi! Gribu stādīties priekšā, esmu Mērdans Tuvakovs. Es vadu starpparlamentāro attiecību komiteju eh, Turkmenistānas parlamentā. Mūsu šodienas delegācijā ir vairāki Turkmenistānas deputāti, lūdz man kāds eh, kolēģis no Mēģlis. Viņš, gan jāsaka, arī pirms tam bija parlamentā deputāts, komitejas priekšsādātājs, ehm, komitejā, kas darbojas pie cilvēktiesību aizsardzības, kā arī likumdošanas normām. Cilvēks ar pieredzi tieši likumdošanas jomā. Tāpat šeit ir Veļiseiva kungs, viņš arī trešo reizi jau ir uh, kļuv, ievēlēts par deputātu. Po zašīti prav i savo človeku. Bet, nu jā, tas ir būtiski tāds savs cilvēks ļoti pieredzējis. Tāpat arī vēl viena mūsu delegācijas biedrene Sarģēva kundze, kungs, Viņš ir savukārt ekonomikas lietu komitejas priekšādātāja vietnieks. Lā. Tāpat no ārlietu ministrijas kolēģi gribu vēlreiz paldies teikt par sirsnīgu uzņemšanu. Kā jau jūs zināt, mēs iepazināmies ar Eiropas vēsturi, Eiropas namā vai Eiropas vēstures namā, bijām jūsu bibliotēkā, Tur iepazināmies ar likumdošanas procesu un tā attīstību. Tas, jāsaka, deva mums iespēju tuvāk iepazīt Eiropas parlamentu. Un šīs starpparlamentārās attiecības mums pilnīgi noteikti ir liederīgas. Tās ļauj uzturēt šī valsts, šīs valstiskā līmeņa attiecības dažādos sektoros, gan ekonomikā, ekoloģijā, gan arī turismu un kultūras jomā, kā jau jūs minējāt, Turkmenistānā ir ļoti vē svarīgas vēsturiskas saites un kultūras vēsture. Nu, ja paraugāmies, kur mēs bijām kādreiz un kur atrodamies tagad, tas, protams, tieši tāpēc, ka ir bijis pēdējo gadu laikā ļoti laba sadarbība ar daudzām pasaules valstīm. Un Mūsu vēsturi pētīt ir palīdzējuši gan itāļu vēsturnieki eh, un pētnieki, gan citi starptautiski zinātnieki, un tātad jūsu ieguldījums Turkmenistānas vēstures izpētē ir ļoti augstu vērtējums. Gribēju vēl atzīmēt, ka mums, mums bija arī tikšanās ar Kristānu Bergeru Turkmenistānā jūnijā Eiropas Savienības misijas pārstāvis mm, ieradās tur. Tikāmies arī ar Frederiku Mogherini, kas, protams, ir ārlietu, pol, ārpolitikas pārstāve no komisijas, un pavisam nesen kārtējo reizi, no jau otro reizi šogad, bija arī Pīters Urjans, kas savukārt darbojas tieši ar Centrālā Azijas valstīm, un viņi arī atzīmēja, ka Eiropas Savienība ir ārkārtīgi ieinteresēta šī dialoga paplašināšanā, jo Turkmestina ir valsts, kas ir strateģisks partners un ieņem reģionā vadošu lomu. Un parāda plašu ekonomikas attīstības potenciālu, kas svarīgi gan reģionā, gan starp reģionu kontekstā. Turkmenistānā savukārt 8. jūlijā bija arī Razatano kungs no Itālijas. Un esam sprieduši arī par parlamentu ar attiecībām eh, sadarbību starp, ar, starp šiem parlamentiem. Kā jūs priekšsādātāji zinat, tad eh, mēs bijām šogad arī Itālijā, un ekonomikas, ekoloģijas jomās, turisma jomā, sporta un izglītības jomā veidojam attiecības arī tālāk. Tas noteikti šos procesus ietekmēs lab, labvēlīgi. Nu, lūk, tik daudz tādiem ievadvārdiem no manas puses. Andiamo avanti nel, nell'ordine del giorno, se non ci sono obiezioni. Labi, tad uh, turpināsim darbu atbilstoši darba kārtībai. Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu, kā arī uzskatām um, ceturtās uh, Eiropas Savienības un Turkmenistānas starp parlamentārās sanāksmes protokolu par apstiprinātu. Nu, tad mēs varam sākt eh, diskusijas atbilstoši darba kārtībai. Varbūt kolēģis vēlas ko teikt? Godātais Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs eh, Martus Čelo kungs, Eiropas parlamenta delegācijas deputāti. Uh, Mēs esam ļoti pateicīgi jums par uzaicinājumu, kā arī par to, ka atradāt laiku, lai tiktos ar Turkmenistānas parlamenta delegāciju. Tas eh, dod mums eh, iespēju izklāstīt eh, Turkmenistānas eh, prezidenta eh, Berdi Muhamedova kunga politiku. Un pirms sākam stāstījumu par mūsu valsti un par politiku, kā tiek īstenot mūsu valstī, gribētu apsveikt jūs visus, ka esat ievēlēti par deputātiem Eiropas parlamentā un vēlamies eh, arī apsveikt jūs ar to, ka ir izveidoti visi Eiropas parlamenta orgāni, eh, kādiem ir eh, jābūt un kādi ir nepieciešami Eiropas parlamenta darbībai. Arī Turkmenistānai tās ir labā vēsts, jo Mēs uzskatām, ka sadarbībai ļoti svarīgi ir stabilitāte un konstruktīvs dialogs eh, starp eh, Eiropas Savienības dalībvalstīm un mūsu valsti. Runājot par eh, parlamentāro sadarbību, mēs piedāvājam balstīties uz tām politiskajām pamatnostādnēm un uzdevumiem, ko ir nospraudis godājamais Turkmenistānas prezidents, lai Turkmenistāna eh, varētu iet pa attīstības un eh, sadarbības ceļu ar visām pasaules valstīm. Mēs uzskatām, ka, ja runājām par uzdevumiem, tad Turkmenistānas prezidents ir eh, mums licis par uzdevumu pātrināt ekonomikas attīstību, un parlamenta uzdevums ir šo politisko eh, prezidenta doto uzdevumu mm, mm, īstenot eh, caur likumdošanu. Eiropas Savienības valstis ir ekonomiski attīstītas valstis, un tām ir uh, ļoti labvēlīga likumdošana, kas veicina ekonomikas attīstību. Mēs uzskatām, ka Eiropas valstu pieredze eh, varētu palīdzēt mums izstrādāt labu, eh, labus likumus, un es domāju, ka tas ir arī viens no jautājumiem, kurā mēs varētu veiksmīgi sadarboties ar Eiropas parlamentu. Bez tam ir nepieciešama arī eh, moderna sekundārā likumdošana, kas regulē ekonomiskās attiecības, un tā šī mērķa sakarā arī Turkmenistāns godātais prezidents īsteno darbu mm, eh, izbūvējot gāzes vadu starp Turkmenistānu, Afganistānu, Pakistānu un Indiju. Vēl viena joma, kur mēs varētu izvērst sadarbību ar Eiropas parlamentu, būtu strādāt pie finanšu un banku sektora attīstības, jo Tas arī ir mūsu godājamā prezidenta politikas interešu lokā. Viņš vēlas izveidot modernu banku un finanšu sistēmu. Vēlos izmantot šo iespēju un pastāstīt jums par Turkmenistānas likumdošanu īsumā. Kā jūs zinat, jebkuras valsts likumi izriet no konstitūcijas, šajā gadījumā no Turkmenistānas konstitūcijas. Jaunākās izmaiņas uh, mūsu konstitūcijā notika 2016. gadā pēc godājamā Turkmenistānas prezidenta iniciatīvas. Turkmenistānas konstitūcija sākotnēji tika pieņemta 1992. gadā, maijā. Pēc tam konstitūcijā tika ieviesti vairāki papildinājumi un izmaiņas saistībā ar to, ka 1995. gadā, kā jūs zinat, Turkmenistāna saņēma no ANO uh, pastāvīgās neutralitātes statusu. Šis Turkmenistānas status tika nostiprināts arī konstitūcijā 1995. gada decembrī. Pēc tam Turkmenistāna kā viena no pirmajām centrālās Āzijas uh, valstīm un bijušajā PSRS blokā atcēla. Tad ieviesa moratoriju uh, attiecībā uz nāves sodu piemērošanu. Tas tika arī nostiprināts uh, Turkmenistānas konstitūcijā, uh, 1999. gada decembrī. Tālākās izmaiņas notika 2003., 2008. un 2016. gadā, kad Turkmenistānas konstitūcija tika pieņemta jaunajā redakcijā. Par jaunāko konstitūcijas redakciju vēlos īsumā pastāstīt par tiem jautājumiem, kas skar eh, cilvēku brīvību, cilvēku brīvību un pilsoņu brīvības. Konstitūcijā ir 11 jauni panti, kas izrietu no Turkmenistānas starptautiskajām saistībām. Eh, un izriet no dažādām starptautiskām konvencijām, paktiem un arī uh, attiecībās ar ANO. Tad tas viss tika nostiprināts mūsu konstitūcijā 2016. gadā. Pašlaik pēc godājamā Turkmenistānas prezidenta iniciatīvas, lai mūsu konstitūciju vēl vairāk pilnveidotu, tika sagatavoti jauni priekšlikumi, un par to pastāstīs man, mani kolēģi detalizētāk. Tālāk vēlos pateikt, ka lai nostiprinātu cilvēktiesības un brīvības eh, mūsu valstī tiek veikts plašs darbs. Un eh, šis jautājums ir arī mūsu godājumā prezidenta pastāvīgā uzmanības lokā. Un kopš tā brīža, kad godājumais prezidents stājās pie savu pilnvaru pildīšanas, eh, viņš pasludināja, ka valstī ir jādarbojas cilvēka interesēs īstenojot eh, šo ieceru sākot no 2007. gada, un arī turpmāk valstī tika izdarītas kardinālas izmaiņas. Esošajā likumdošanā tika pieņemta jauna tiesība akta. 2011. gadā tika pieņemts uh, Turkmenistānas izpildu kodeks un visas normas, kas attiecas uz ieslodzīto tiesībām. kā arī soda izciešanu. Visi šie jautājumi tika uh, atregulēti atbilstoši starptautiskajām normām. 2015. gadā uh, tika pieņemts uh, jaunais uh, krimināla kodeksa uh, likums. Uh, un uh, attiecīgi normas arī atspogļoja šajā Turkmenistānas uh, uh, krimināla kodeksā. Šis jautājums vairāk kārtīgi ir ticis skatīts tiekoties ar ANO īpašo komisiju pār um, spīdzināšanas uh, novēršanu un uh, ANO struktūras ļoti pozitīvi novērtēja mūsu likumdošanu. Tātad attiecībā uz cilvēktiesībām mūsu valstī tiek veikts liels darbs ne tikai likumdošanā, bet arī tās īstenošanā. Bez tam īsumā došu iespēju tagad arī citiem kolēģiem izteikties, lai papildinātu manu stāstījumu. Paldies! Grazie anche per aver pronunciato bene il mio cognome, non è facile. Paldies! Paldies arī, ka izrunājāt manu uzvārdu pareizi, bet um, es gribētu noteikti arī uh, sveikt uh, visus uh, delegācijas locekļus, kur ir šeit Turkmenistānas eh, eh, parlamenta deputātus arī, kuri ir šeit klāta zālē. Varbūt jūs varētu dot zīmi. E, uh, apriamo quindi il dibattito. Uh, lasci... Labi. Domande. Tad es došu vārdu mūsu kolēģiem, ja ir kādi jautājumi.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 Turkmenistānas parlamenta deputāts un e, strādāja cilvēku tiesību komitejā. Kā jau teica mani kolēģi, Turkmenistānā pēdējos gados tiek veikts liels darbs, it īpaši likumdošanas jomā, lai Eh, nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu Turkmenistānā. Mēs ņemam vērā starptautisko pieredzi un praksi, kā arī Eiropas parlamenta darbību cilvēktiesību jomā. Patreiz Turkmenistānā ir pieņemts daudzgadu rīcības plāns, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu eh, līdz 2020. Eh, gadam. Tātad tas ir nacionālais rīcības plāns, kas aptver dažādus eh, aspektus, kas ir saistīti ar eh, cilvēku tiesībām un brīvībām. Un ar šo plānu mēs arī analizējam nacionālo likumdošanu, kā arī uh, Eh, iepazīstamies ar starptautisko pieredzi un starptautiskajām tiesību normām, un atbilstoši tam attiecīgi arī mēs iestrādājam starptautiskās tiesību normas savā likumdošanā. Kā jau pastāstīja mans kolēģis, Turkmenistānas konstitūcija 2016. gadā tika pieņemta jaunajā redakcijā, un šajā konstitūcijā ir nostiprinātas daudzas starptautiskās tiesību normas. Un Mēs smēlāmies iedvesmu uh, no tiem starptautiskiem dokumentiem, uh, ko Turkmenistāna ir pievienojusies, piemēram. Mēs pārskatījām arī likumdošanu par ombuda institūciju, un 2017. gadā tika pieņemts likums par uh, Uzbekistānas ombudu, un tas tika darīts ņemot vērā starptautisko pieredzi šajā jomā lai nodrošinātu to, ka ombuds darbojas neatkarīgi un lai tas būtu arī attiecīgi nostiprināts likumdošanā. 2017. gadā mēs ievēlējām Uzbekistānas ombudu. Tālāk mūsu konstitūcijā tika iestrādātas normas, kas jau darbojās Turkmenistānas sabiedrībā. Piemēram, mēs atzīstam politisko plurālismu, daudzpartijisku sistēmu, un, š, pa, ja runāju par likumdošanas attīstību, tad gribēju arī runāt par dzimumu jautājumu. Tam ir liela nozīme e, tie, cilvēku tiesību un brīvību ievērošanā, un arī šajā jomā mēs pieņēmām likumu, par dzimumu vienlīdzību. Tas tika izdarīts 2015. un 2000. Tātad tas ir par laiku posmu 2015. līdz 2020. gadam. Un šeit mēs ņemam vērā dažādus tiesību aspektus, iestrādājam to nacionālajā likumdošanā, ņemot vērā starptautiskos nolīgumus un Mēs pieņēmām likumu par vīriešu un sieviešu tiesību vienlīdzību, un Pirmo reizi vēsturī atbilstoši starptautiskajai praksēji mēs savā likumdošanā eh, uz vienlīdzīgiem pamatiem eh, regulējam vīriešu un eh, sieviešu tiesības. Un atbilstoši jau iepriekš minētajiem plāniem, mēs arī analizējam mūsu likumdošanu un atbilstoši tām mēs attī attīstam nacionālo likumdošanu. Piemēram, nesen mēs izmainījām Turkmenistānas darba kodeksu, ģimenes kodeksu, ņemot vērā starptautiskās normas kas pārēdz dzimumu vienlīdzības nodrošināšanu, un šajos kodeksos tika iestrādātas normas, piemēram, par to, ka tad, kad vīrietis un sievietes stājas laulībā, tad viņiem ir uh, vienlīdzīgas tiesības gan pirms laulības noslēgšanas, gan laulības laikā, gan arī pēc šķiršanās. Abām pusēm ir vienādas tiesības. Bez tam, runājot par dzimumu jautājumiem, gribēju norādīt, ka ar likumu ir ieviests godnosaukums Enemahrei, kas ir mātes mīlestība. Tās sievietes, eh, kas dzemdējušas astoņus bērnus un vairāk, saņem uh, mātes varones nosaukumu, šo goda nosaukumu. Un uh, Turkmenistānā bērns ir katras ģimenes jēga, e, eksistences jēga, un lai nodrošinātu e, bērnu iespējas un tiesības, e, mēs ieviesām šo godu nosaukumu. Un tās sievietes, kas ir saņēmušas šo godu nosaukumu, bez maksas var uh, izmanto dabas gāzi, elektrību un saņem arī uh, sadzīves pakalpojumus un komunālos pakalpojumus. Bez tam tika izdarīta vesela rinda grozījumu nacionālajā likumdošanā, kas attiecas uz mazaizsargātajām cilvēku grupām. Lai nodrošinātu arī viņiem vienlīdzīgas tiesības, tāpat kā visiem pārējiem Turkmenistānas pilsoņiem. 2018. gadā mēs pieņēmām nacionālo plānu par bērna tiesību nodrošināšanu, un arī tas bija ļoti svarīgi, jo Turkmenistānā ļoti liela nozīme tiek piešķirta tieši bērnu audzināšanai, un tas ir viens no uh, mūsu valdības eh, darbības eh, primāriem virzieniem, un arī parlaments, piemēram, pieņem likumus, eh, lai sniegtu atbalstu bērniem, bērnu izglītošanā. Mēs būvējam daudz skolu, bērnu dārzus. Tā kā mēs darām visu, lai nodrošinātu bērnus ar pilnvērtīgu izglītību, lai viņi aktīvi varētu piedalīties valsts sabiedriskajā dzīvē, un mēs piešķiram ļoti lielu nozīmi šim darbam. Bez tam kolēģis jau pieminēja, ka patreiz mēs strādājam pie tā, lai pilnveidotu valsts konstitūciju un balstītu to uz demokrātiskiem principiem, attiecīgi balstot arī valsts pārvaldi uz demokrātiskiem principiem. Piemēram, patreiz mēs papildinām konstitūciju tādējādi, ka izmantojot starptautisko praksi un pieredzi. Um, divpalātu parlamenta darbībā mēs attiecīgi arī uh, analizējam savu likumdošanu un patreiz strādājam šajā virzienā. Lai konstitūcijā nostiprinātu uh, abu, teiksim, divpalātu parlamenta darbības termiņus, nosacījumus un tā tālāk. Tā kā mēs rūpējamies par to, lai arī pilsoņus iesaistītu likumdošanas pilnveidošanā. Un tas tiek darīts caur pārstāvnieciskajām valsts pārvaldu struktūrām, piemēram, parlamentu. Tas arī būtu viss no manas puses pagaidām. Grazie. Liels paldies. Nu tad tālāk došu vārdu Eiropas parlamenta kolēģiem. Pril. Lūdzu. I'm sorry, I'm sorry I came somewhat late. Es atvainos, ka ierados ar kavēšanos, līdz ar to pašu sākumu nedzirdēju. Bet jāsaka, bija ļoti interesanti jūsos klausīties. Kopš šīm pārmaiņām vai esam nov esat novērojuši arī tādu lielāku sociālo aktivitāti savā valstī? Un te man īpaši interesē, piemēram, nevalstiskās organizācijas, cilvēktiesību aktīvistu darbība, vai aktivitāšu skaits pieaug, apjoms pieaug, vai, piemēram, tiek piedāvāt arī finanšu līdzekļi šāda veida struktūrām. Gribētu zināt, kāda ir situācija šai ziņā. Paldies! Спасибо за вопрос. Конечно. Здравствуйте. Э, очень приятно вас приветствовать. Sveiki, ārkārtīgi priecājos, jūs esat šeit Eiropas parlamentā. Es arī esmu pirmo reizi ievēlēts, esmu no Latvijas šeit Eiropas parlamentā. Esmu priekšādātāja vietnieks delegācijai, kas nodarbojas ar attiecībām ar Centrālā Azijas valstīm. un domāju, ka dialoga turpināšana pilnīgi noteikti ir svarīgs jautājums nākotnē. Tā, lai mēs labāk saprastu, kāda ir situācija un kā varam sadarboties labāk, kā padziļināt šīs attiecības. Arī es gribētu dzirdēt no jums atbildi par to, Kā skatāt šīs attiecības kopumā Centrālāzijas reģionā? Turkmenistāna kopā ar savām kaimiņu valstīm. Kā veidojas šīs reģionās, reģionālās savstarpējās attiecības? Kā, kas notiek ar pārvietošanās brīvību, darba attiecībām? Tātad kādas ir attiecības ar jūsu kaimiņu valstīm? Cik lielā mērā tās šobrīd ir stabilas? Un cik lielā mērā tās varētu attīstīties arī turpmāk? Grazie. Paldies. <clears throat> Auch von mir ein Herr. Arī no savas puses gribu jūs sirsnīgi sveikt šeit. Es esmu Egerins Roklu, esmu deputāts no Vācijas. Jāsaka, mani ļoti ietekmē, iespaidoja tie soļi, ko jūs nu pat aprakstījāt par iepriekš pēdējiem septiņos, septiņiem gadiem. Tāpat laikā man uzkrītoši šķita tas, ka jāsaka, ir pieauguši mm, parādi, un te gribu vaicāt, kā mēs varētu jums palīdzēt. Varbūt ir ekonomikas attiecību veidošanā un spēcināšanā. Tā lai Eiropa un jūsu zeme varētu abas gūt priekšroc, priekšrocības, lai parādi varētu tikt samazināt, un, un protams, uh, Eh, varbūt arī tāds kritiskāk rakstura jautājums, kā panākt to, lai tieši turisma jomā jūsu valsts atvērtos vairāk Eiropas virzienā, nu tā, lai varbūt arī līdz ar to eh, no Eiropas cilvēku varētu doties uz jūsu dzimteni. Auch auf Deutsch, bitte. Arī es vāciski runāšu. Es esmu Roberts Haiters, esmu no Austrijas. Šis, jāsaka, ir mans pirmais sasaukums šeit Eiropas parlamentā. Bet eh, jāsaka, Aust mm, Austrijas parlamentā gan trīs sasaukums jau esmu darbojies, un pēdējos sešus gadus savukārt esmu strādājis tieši ar eh, um, šādiem jautājumiem, mēs savu, piemēram, un biju atbildīgs par Centrālā Azijas reģionu. Tāpēc man ir arī tā, tagad, protams, interesē jūsu reģions. Mm, Aprīlī, pirms nepilna gada biju Ašhabadā, Un pats pārliecinājos par to, kādus centienus jūs īstenojat šobrīd lietas labā. Man gan jāsaka, šobrīd jāsaka jums uz redzēšanos, man jādodas prom, jo man uh, jādodas uz sanāksmu, kas notiek pulkstens sešos, un savus jautājumus jums, godējumie kolēģi, uzdošu pie vakariņām. Merci. Uh... Liels paldies! Jā, arī man ir bijis iespēja pabūt Turkmenistānā. Esmu tikus, ticies ar jums, Nazarēva kungs. Priecājos jūs redzēt trīs jautājumi. Kā jau citas eh, valsti šajā reģionā eh, nu, parakstījāt šo mm, kopējo nolīgumu, bet tas izrādījās tālāk, ne, process neturpinās. Vai jūs varat pāris vārdos parunāt par to, kas notiks ar šo nolīgumu tālāk? Tālāk jūs, protams, esat arī ar robežu ar Irānu. Uh, īstenoti virkne dažāda veida dzelzceļu projektu ar šo valsti. Irānu jāsaka šobrīd e, skar rietumu īstenotās sankcijas, un vai jūs arī jūtat tādu, nu, tā teikt, domino efektu šī sankciju rezultātā ekonomiski, vai tas jūs neskar pārāk smagi? Un trešām kārtām jūs esat paradoxālā situācijā, jūs cenšaties īstenot neitrālu politiku, ļoti labi atceros apmeklējumu Nacionālajā um, muzejā, kur uh, bija šis simboliskais zobens smiltīs, jā. Un es gribu vaicāt, vai jūs esat laika gaitā varbūt domājuši piesaistīties vairāk centrālajai savienībai, Kazahstānai, Krievijai un tam līdzīgi, neskatoties šo neutralitātes politiku. Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlas uzstāties? No savas puses vēlos jums vaicāt lūko. Cik sieviešu darbojas Eiropa, eh, Turkmenistānas parlamentā? Nu, tātad kāda ir dzimuma pārstāvība jūsu parlamentā, valdībā tostarp un arī parlamentā? Un tālāk, kā valdība skatās uz šo ļoti samilzušo Afganistānas problēmu? Mēs taču zinām, ka ar to ir saistīti virkni dažādi riski. No turienes ienāk valstī un tālāk arī ceļo teroristi un tā tālāk. Uh, Un tālāk attiecības ar Taģikistānu saprotu, ka arī joprojām ir visai saspringtas. Kā tās, nu tā teikt, kā šo atsaldējumu pārtraukt? Nu, lūk, um, un tā, protams, ka mēs delegācijā, mm, nu, tad attiecīgi, pamatoties uz šīm atbildībām, darbu tālāk arī organizēsim. Спасибо вам. Paldies! Kā jau man kolēģi minēja, Turkmenistāns iekšējā politika un ārpolitika ir balstīta uz neutralitātes principu. To, par to, to noteicis mūsu prezidents. Un mūsu mm, devīze, kā jau teicu, ir valsts cilvēkam vairāk koncentrējamies tieši uz iekšpolitikas uzlabošanu. Kā jūs minējāt, Turkmenistāna ir neitrāla valsts, un jau 15. gadā mēs kļuvam, mm, mm, mm, ANO šo statusu apstiprinājām. Nu, un tas, protams, eh, nozliek nu, zināmas saistības un lai nodrošinātu mieru un drošību reģionā tieši šādu lomu ieņemam. Un tāpēc arī Turkmenistāna pieturas šādam miera principam, miers caur attīstību. Attīstām transporta koridors, nu, atceramies vēsturisko zīda ceru, un, protams, strādājam pie enerģijas resursiem. Tieši tāpēc varam tālāk attīstīt ekonomiku ko, reģionā kopumā. Turkmenistāna piedāvā humano palīdzību kaimiņu valstīm, jūs jau zināt par šiem lielajiem projektiem. Eh, Pakistāna, tie tapika projekts eh, Pakistāna, Indija un tā tālāk. Tāpat arī strādājam pie interneta saikņu un pārklājumu nodrošināšanas. Ceļam dzelzceļus, jā. Pat mūsu parlamenta priekš, priekšādātāji piedalījās šī projekta atklāšanā. Un uh, tur bija klāta daudzi komiteju priekšādātāji. Esam tāpat arī šai pierobežu pilsētā uzsāšu polikliniku, skolu, piedāvājam dažāda veida atbalstu. Un tas tāpēc, lai nodrošinātu reģionā mieru. Un Afganistānas kaimiņiem mums ir pagaidām draudzīgas attiecības. Un Turkmenistāna pamazām kļūst ar vien, par ar vien svarīgāku transporta mēzglu. Uh, Un jūs jau to, kā kolēģi Eiropas parlamentā atzīmējāt. Lūk, šis dzelzceļš, ka, nu, Kazahstāna, Turkmestāna, Irāna posmā. Un pateicoties šai geogrāfiskai situācijai un konstruktīvajai lomai, ko spēlē mūsu prezidents, mūsu valsts kļūst par tādu pamatīgu loģistikas centru. Un arī, protams, eh, jūras osta Kaspijas jūrā. Uh, Jāsaka, strateģiski tam ir ļoti liela nozīme, un tas attiec uz visām reģionu valstīm. Ja runājam par eh, Turkmenistānas parlamentu, tad tas, jāsaka, ir eh, pamatlikumdošanas orgāns. Pašreizējā sasaukumā pārstāv, tur pārstāvēts trīs partijas - Turkmenistānas demokrātiskā partija, Rūpniecības partija un arī lauksaimnieku partija. No 125 deputātiem 31 ir sieviete, kas veido vairāk par 25% no deputātu skaita. Nu, un kā jau teicu, parlamenta spīkere, jeb ja priekšādātāja arī ir sieviete. Žurnālisti. Vicepriekšādātāja ir sieviete. Un mūsu sievietes eh, darbojas arī da, ļoti plaši, piemēram, veselības aprūpas jomā, kultūras izglītības jomā. Ļoti daudz skolotāju, pedagoģu, zinātnieču ir tieši sievietes. Tātad tās, viņas darbojas visās šais eh, jomās un arī pārvaldībā, valsts pārvaldē. Kā jau teicu, īstenojam arī parlamentā visu šos projektus ar vienu vienotu saukli - attīstība valsts cilvēkam. Adva, jau atzīmēju, astoņas komitejas darbojas mūsu parlamentā. Pirmām kārtām cilvēktiesība aizsardzība, tālāk likumdošanas un to normu komiteja, tāpat arī ekonomikas jautājumu komiteja. Uh, Sociālās politikas komiteja, zinātnes komiteja, kultūras, izglītības un jauniešu komiteja, apkārtējās vides un dabas izmantošanas komiteja, rūpniecības e, komiteja, startautisko attiecību komiteja un kā arī komiteja, kas nodarbojas ar attiecībām ar vietējām pašvaldībām. Gribu arī atzīmēt, ka ļoti plaši izvēršas pamaizām starptautiskā sabiedrība parlamenta līmenī. Šobrīd Turkmenistāna lielu uzmanību pievērš konstruktīvam dialogam ar dažādām šādām nacionālām struktūrām un citām starptautiskām organizācijām, un pirmām kārtām, protams, ANO, Eiropas Savienība tūlīt pēc tam, es, EDSO, Mēs ar šo organizāciju pārstāvjiem īstenojam dažādus projektus, kas vērsti arī uz parlamentārismu attīstīšanu, uz vēlēšanu sistēmu nostiprināšanu, pašvaldību darbību un tam līdzīgi. Kā jūs atzīmējat, pēdējos gados attiecības starp Eiropas Savienību un Turkmenistānu nostiprinās, un mūsu nākotnes uzdevums ir arī tālāk nostiprināt šīs attiecības Un tad, protams, šādiem mērķiem no abām pusēm jābūt nu, tādai vēlmei darboties. Un, nu, protams, pastāv starp, savstarpēji ieinteresētība šādu dialogu padziļināšanā. Tāpat arī vēlamies, piemēram, praktisku pieredzes apmaiņu dažādās jomās. Mēs kā te, nu, Turkmenistāna esam ierosināti, ie, ieinteresēti sadarboties arī e, ekonomikas attīstības jomā ar parlamentu. E, piemēram, par pašvaldību, vidas aizsardzība, pieredzes apmaiņa, izglītības, kultūras, sporta un turisma jomā mūs interesē. Tieši ar parlamentāro sadarbību varam deputātiem tiekoties, informēt jūs par notiekošo Turkmenistānā dažādu veidu politiskās sociālās jomās. piedalāmies dažādos starptautiskos pasākumos, organizējam lūk arī kopējas tikšanās, ir, ir organizējam apaļo galda, apaļā galda sarunas ar dažādām struktūrām Eiropas Savienībā. Nu, tālākas iniciatīvas arī dzen ir atzinīgi vērtējams. Mēs šobrīd, kā Turkmenistāns parlaments, sadarbojamies ar vairāk kā 40 parlamentiem, tostarp arī ar daudziem parlamentiem Eiropas Savienības dalību valstīs. Tas ļauj veidot draudzīgas attiecības, veidot tādu uzticēšanās gaisotni un savstarpēju saprašanos starp tautām. Mūsu vadība uzskata, ka būtu mērtiecīgi veidot šādas draugu grupas arī ar Eiropas parlamentu un mēģlīju parlamentu ne, Turkmenistānā. Un te varētu norisināties sadarbība arī likumdošanas izpētes jomā. No 14. gada mēs esam arī EDSO, eh, kā parlaments esam arī EDSO dalībnieks, parlamenta savienības eh, IPO organizācijas biedrs tāpat esam. Piedalāmies dažādos pasākumos, konferencēs, kurās tiek īstenot starp parlamentārais dialogs, un tur ir arī tāds plašs diskusiju fórums. Nu, lūk, tas īsumā no manas puses. Par citiem jautājumiem atbildes sniegs mani kolēģi. Nu, pāris vārdos par Turkmenistānas likumu attīstību cilvēktiesību jomā. Kā jau tika teikts, 2016. gadā tika grozīta konstitūcija, jau pie tā tika pieņemta jaunā redakcijā, un tur cilvēktiesībām tika pievērsta ļoti liela uzmanība. Un vesels, vesela sadaļa minēta, kur lūk, tieši tā arī nosaukta cilvēktiesību jautājums, vairāk kā 40 panti tur. Un, nu jā, un tie ir jāsaka tādi pilnīgi jauni panti, kas iekļaut konstitūcijā. Nostiprinājām konstitūcijā visas šīs normas, starptautiskās normas, zem kurām mūsu valsts ir parakstījusies, pievienojoties dažādām starptautiskām uh, saistībām, likumdošanas normām. Nu, protams, tas, kas notika 16. gadā, tātad lūk šī jaunā konstitūcija, pilnīgi noteikti devus pozitīvu ietekmi tālāk uz visu šo cilvēku tiesību un pilsonisko brīvību aizsardzību un aktivizēšanos valstī. Kā jau delegācijas vadītājs no Eiropas parlamenta teica, tika izveidots arī attiecīgs institūts. Šis institūts, piemēram, nodarbojas ar patērētāju normu aizsardzību. Tika pieņemts eh, arī, es atvainojos, ombuds, un arī viņi tagad lūk darbojas uz likuma pamata. Cilvēktiesību jomā Kādas konstitucionālas normas pastāv, par to vislabāk zinās mūsu kolēģis. Jūsu kolēģis, viņš bija mūsu valstī, viņš kopā ar mums apspriediši visu šos konstitūcijas grozījumus un pantus. Ar viņu kopīgiem spēkiem pie tā strādājums bija īpašas sanāksmes. Viņš tikās gandrīz ar pilnīgi visiem konstitucionālās komitejas locekļiem. Uh, piedalījās arī Turkmenistānas parlamenta tikšanās reilā, rei, reizēs. Un līdz ar to es saku, piedalījās arī konstitūcijas jaunās redakcijas izstrādē. Kas attiec uz pilsoniskās sabiedrības aktivitāti un cilvēktiesību aizsardzību, šāda veida likumi bija ļoti svarīgi. Nu, piemēram, ir pieņems likums par politiskām partijām – Tāpat arī par eh, publisku pulcēšanos. 2012. gadā 10. janvārī Turkmenistāna pieņēma lā, likumu par politiskām partijām. Pašos pamatos šis likums ļoti veiksmīgi darbojas, un tā rezultātā ir šīs trīs politiskās partijas, kas veiksmīgi izteno politisko kampaņu, cīņu, piemēram, pirmsvēlēšanu laikā. Un tāpat arī citā, citos laika periodos. Nu, līdz ar to tiešām pavisam faktiski darbojas politiskais plurālisms, un tas tika paredzēts vispirms un nostiprināts vispirms konstitucionālā līmenī un likumdošanas līmenī. Turklāt arī pilsoņi ir aktivizējušies Nu, piemēram, par piespiedu darbu bērniem. Nu, jāsaka, tas ir tāds novecojis viedoklis. Šādas parādības faktiski vairs nav. Tādas problēmas Turkmenistānā vairs nav. Nu, jau vairāk kā 15 gadus, nu, vismaz 10 gadus. Tādas vairs nav. Konstitūcijā skaidri un gaiši pateikts, ka tiek aizliegts šāda veida piespiedu nodarbināšana bērniem. Un arī konstitucionālā līmenī pastāv šāds aizliegums. Nu, līdz ar to bērni kokvilnas novākšanā vispār nepiedalās. Tiešām tas ir tāds novecojis viedoklis un, un fakts. Šo, šobrīd katru gadu ražas laikā, piemēram, eh, tiek arī kontrolēts šis jautājums tā, lai bērni netiktu atrautinos no mācībām, no skolas, viņi turpina mācības un nepiedalās kokvilnas novākšanā. Turklāt vēl gribēju teikt lūko. Sieviešu līdzdalība valsts pārvaldē un sabiedriskajā darbībā. Gudīgi sakot, mums šādas problēmas tiešām nav. Nu, kā jau tika teikts, 15% sieviešu, 15% eh, deputātu parlamentā ir sievietes. Viņas aktīvi līdzdarbojas politiskajā dzīvē, tā to, tos, tā, tā to darīja arī vēlēšana kampaņas laikā. Un 32 gadījumos kļuva, lūk, apgabalos kļuva par vadošajām kandidātēm. Nu, tātad, lūk, sabiedrība uzticas viņām. Turklāt ļoti daudzas sievietes ir ļoti izglītotas, Vairāk kā 70% sieviešu darbā, piemēram, darbojas izglītības jomā, veselības aprūpas jomā, vairāk kā 70% strādājošo ir sievietes. Ļoti daudzi ministru vietnieki ir sievietes, rektoras, augstāko mācību iestāžu vadītājs ir sievietes, um, galvenās ārstes ir sievietes. Nu, Tātad, jāsaka, nav pilnīgi nekādu liegumu vai ierobežojumu, kāpēc sievietes nevarētu darboties dažādos valsts amatos un tā tālāk. Viņām tiek piedāvāts visas iespējas piedalīties šajā darbā, ne tikai valsts pārvaldē, bet arī faktiski nu, visas sabiedriskās domas vadīšanā. Nu vēl pāris vārdos par starptautiskajām saistībām, ko uzņēmusies Turkmestāna 2007. gadā, kad pie varas stājās mūsu prezidents, tik, tika, saga, tika noteikts uzdevums ievērot starptautiskās tiesību normas. Un tika, nu, te, te, tur tajā iekļāvās, pirms arī humanitārās tiesības, cita veida tiesības. Turkmenistāna līdz ar to tagad katru gada periodiski uh, pilda savas saistības ANO organizācijas priekšā, līdzdarbojas dažādās komitejās. Pats, piemēram, darbojos kā deputāts divās struktūrās. Gatavojam ziņojumus tieši ANO vajadzībām. Pirmām kārtām to darīja 11. gadā un pēc tam 16. gadā. 11. gadā īstenojām piedalīšanos. Un tad šī ANO komiteja, kas eh, skatās uz situāciju par eh, konvenciju pret spīdzināšanu, eh, nu, tad, tad kon, nu, konstatēja šos jautājumus, gatavojām ziņojumu, izvērtējām to. 16. gadā Es atvainojos, 12. gadā tika sagatavotas ANO komitejas rekomendācijas, un Turkmenistāna, eh, pamatoties šīm rekomendācijām, pieņēma grozījumus krimināla kodeksā. Un līdz ar to spīdzināšana tika atzīta par kriminālu sodām nodari, nodarījumu Turkmenistānā, tieši tā kā to paredzēja attiecīgā ANO konvencija. Nu, un arī šis solis, protams, saņēma atzinīgu novērtējumu 2016. gada ziņojumā kad mēs, tā teikt, saņēmām kārtējo ziņojumu, kas nāca no attiecīgās komitejas, kas strādā pie šīs konvencijas normu izpildes. Nu, līdz ar to, jā, mēs cenšamies raudzīties uz Turkmenistānas saistību izpildi. Mēs pildām savas saistības arī cilvēktiesību jomā, likumdošanas līmenī. Eh, tas tiešām ir pilnībā nodrošināts. Paldies par uzmanību! Еще, да, вот по этим вопросам я... Es gribētu papildināt, un э, šeit izskanēja tātad jautājums par attiecībām ar kaimiņu valstīm. Turkmenistāna, kā jau kolēģi norādīja, ir neitrāla valsts, un visas eh, starptautiskās uh, attiecības tiek īstenotas atbilstoši atvērto durvju principām, un mūsu attiecības ar kaimiņu valstīm tiek veidotas eh, gan divpusēji, gan daudzpusēji. Mūsu attiecības ar kaimiņu valstīm ir draudzīgas. Pavisam nesen Taškentā 29. novembrī notika otrā konsultatīvā uh, padoma, kad tikās Centrālā Azijas valstu vadītāji, un tur piedalījās arī mūsu augstagodājumais prezidents. Un šajā tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi, kas skar Centrālo Aziju un citus pasaules reģionus. Tik runāts arī par ekonomiskas dabas jautājumiem. Eh, līdz tam Turkmenistānas eh, godājumais prezidents Berdi Muhamedovs veda sarunas arī ar Uzbekistānas prezidentu, un viņi atzīmēja to, ka eh, pieauga ekonomisko attiecību intensitāte un arī tirzniecības apjoms starp valstīm. Uh, un eh, tas dod jaunu impulsu reģionālajām attiecībām un ekonomikas attīstībai Centrālāzijas reģionā. Bez tam tika skatīts arī jautājums par Kaspijas jūras konvenciju. Kaspijas jūras status tika uh, nostiprināts starptautiskajos tiesību dokumentos, par to vienojās visas Kaspijas jūras reģiona valstis, un šajā konvencijā Turkmenistānas prezidents apņēmās tātad organizēt šo ekonomikas fórumu. Un šī gada augustā arī notika pirmais Kaspijas ekonomikas fórums. Uh, Un e, šajā fórumā, šī fóruma laikā tika noslēgts ļoti daudzas vienošanās, līgumi, un e, šīs konvencijas noslēgšana pirmkārt jau nostiprina mieru e, Kaspijas jūras reģionā un dod iespēju izmantot reģiona dabas resursus, vienlaicīgi arī uh, ievērojot ekoloģisko situāciju. Mūsu valsts, kā jūs zinat, uh, zina, cik smagas var būt eh, dabas eh, katastrofas un ekoloģiskās katastrofas. No 2018. līdz 2019. gadām Turkmenistāna vada Arāla jūras glābšanas fondu, un arī tas ir problēma jautājums, kas skar ne tikai Centrālā Aziju, bet arī Mm, blakus esošās valsts šim reģionam. Pēc Turkmenistānas iniciatīvas ANO organizācija pieņēma divas rezolūcijas par sadarbību starp ANO un starptautisko fondu arāla jūras glābšanai. Bez tam liela uzmanība tiek pievērsta Centrālā Azijas reģionāliem jautājumiem, un tika arī skatīts jautājums par turisma attīstību. Un tiekoties Centrāla Āzijas uh, valstu vadītājiem, uh, tika spriests par turismu. Un šajā sakarā gribētu norādīt, ka Turkmenistānā tiek uh, izvērs liels darbs, lai uzlabotu starptautiskās attiecības, kā arī um, lai attīstītu uh, šo ideju par zīda ceļu. Jo modernajā variantā zīda ceļš dod lielu stimulu ekonomisko attiecību attīstībai. Patreiz Turkmenistānā liela uzmanība tiek pievērsta turisma attīstībai. Mēs pētām to valstu pieredzi, eh, ka, kuras gūst lielus ienākumus no turisma, un mēs eh, mācāmies, kā piesaistīt starptautiskos turistus. Un šeit ļoti svarīgs ir arī Turkmenistānas godājumā prezidenta darbs. Un tiek eh, pievērsta uzmanība vēstures pieminekļiem, kas varētu piesaistīt ārvalstu turistus Turkmenistānā. Un šim nolūkam ir izveidots eh, Nacionālais fonds eh, un tiek veidota turisma zona Avazāna. Tālāk par nevalstisko organizāciju līdzdalību likumdošanas aktu izstrādē. Kā jau mani kolēģi norādīja, Turkmenistānā milzīga uzmanība tiek pievērsta starptautiskās pieredzes apgūšanai tieši NVO darbības jomā, un šeit gribētu minēt mūsu ļoti auglīgo sadarbību ar uh, Vācijas eh, NVO organizāciju ekspertiem, un ar viņu palīdzību ir izstrādāta arī likumdošana, un patreiz mēs strādājam pie administratīvā kodeksa, piesaistot arī uh, Vācijas ekspertus, un tika pieņemts uh, likums uh, pār administratīvā procesa kārtību, ņemot vērā Vācijas un citu ekspertu darbu. Un šajā jomā tiešām ļoti noderīgas, uh, bija, noderīgs bija mūsu brauciens uz Vāciju, jo mēs redzējām, diskusijām. Kā darbojas administratīvais process un Kad mēs strādājām pie jaunākās konstitūcijas redakcijas 2016. gadā, mēs radījām visus priekšnosacījumus, lai ikvienam pilsonim būtu iespēja aktīvi uh, piedalīties likumdošanas procesā, piedāvāt uh, savus priekšlikumus, izteikt uh, rekomendācijas, arī piezīmes uh, par esošo likumdošanu un nevalstiskās organizācijas. Uh, Uh, arī dod iespēju visiem pilsoņiem aktīvi līdzdarboties. Tad, kad mēs izstrādājam likumus, tad mūsu iedzīvotāji aktīvi gatavo priekšlikumus tam. Un mēs arī aktīvi sadarbojamies ar starptautiskām organizācijām. Un mēs ņemam vērā starptautisko pieredzi, uh, lai attiecīgi to arī iestrādātu mūsu likumdošanā. Mani kolēģi arī jau runāja par Turkmenistānas attīstību, bet, ja runājam par iekšpolitiku un ārpolitiku valstī, tad tas noteikti dod ļoti lielu nozīmi mūsu valsts attīstībā, un šeit ir svarīgas arī mūsu attiecības ar kaimiņu valstīm un ar visām pasaules valstīm. Tas bija arī viss no manas puses. Es atvainojos, ja drīkst, bet dažus vārdus gribēju piebilst par Turkmenistānas neutralitāti. Kā jau tika teicis, kur Turkmenistānas pastāvīgā neutralitāte ir atzīta ANO vispirms 1995. Eh, gadā, pēc tam 2000. Eh, 15. gadā, un pēc eh, prezidenta priekšlikuma ANO uh, ieviesa uh, starptautisko neutralitātes dienu, un tas tika darīts pēc mūsu godājumā prezidenta iniciatīvas. Uh, Tātad pagājušajā gadā ANO pieņēma rezolūciju, ka uh, e, 19. decembris kļūs par starptautisko uh, neutralitātes dienu, un tas ir Turkmenistānas ieguldījums starptautiskajā mērogā. Paldies! sorry um, I, um, this is um Tas, ko jūs stāstījāt, ir ļoti optimistiski un interesanti, un tādai brīnišķīgai valstī ar tādām fantastiskām tradīcijām es arī novēlu visu to labāko turismu attīstībā un, protams, arī citās e, ekonomikas jomās. Mēs arī ļoti daudz dzirdējām par šīm jaunajām komitejām, kas tikušas veidotas un tik labi strādā gan iekšēji politiski, gan arī starptautiski. Un es saprotu, ka jūs bijāt arī. Um, ANO komitejā uh, pret um, spīdzināšanu un tāpat arī runājāt par izmaiņām konstitūcijām nostiprinot cilvēku tiesības un brīvības, un es arī esmu aktīva deputāta šajā jomā. Par ombudu runājot, mēs drīz vēlēsim Eiropas ombudu, un būtu ļoti interesanti dzirdēt, vai varbūt jūsu ombuds tiekas ar Eiropas Savienības ombudu. Gatavojoties šai sanāksmēji, es ska skatījos to cilvēku dzīves gājumam, eh, kuru gaitām Turkmenistānā sekoja ilgāku laiku, un, eh, piemēram, cilvēka eh, Human Rights Watch seko Ališa Muhamed Guljev gaitām, kurš atrodas Ovandan Depes cietumā, kam ir šausmīga reputācija, un viņš ir tur ļoti ilgi jau ieslodzīts. U, bija, bija ieslodzīts un nav īsti skaidrs, kādos apstākļos e, viņš gāja bojā. Un Mohameds Guļievs, kurš tika tiesāts slēgtā tiesas sēdē, pirms diviem vai trim gadiem, un viņām piesprieda divus, 23 gadus uh, ieslodzījumā, un viņš ir ļoti smagi slims. Un es atceros, ka Human Rights Watch organizēja apelācijas eh, prasību iesniegšanu Turkmenistānas valdībai, lai viņu atbrīvotu un lai novērstu jau eh, trešo nāves gadījumu uh, šajā cilvēku grupā. un mēs nezinām, kas ir noticis ar viņa aizstāvjiem, vai viņi ir gājuši bojā tajā pašā cietumā, Ovadan Depē, vai Guļevkungs ir tur vispār. Mēs neko nezinām par šiem cilvēkiem, un vai ir kādas cerības, ka šis cilvēks tiks atbrīvots, un vai varbūt viņām tiks dotas iespējas. Uh, saņemt medicīnisko palīdzību un varbūt arī pieņemt apmeklētājs no ārpuses, jo tiešām mūs satrauc šī situācija ar ieslodzītajiem Ovadan Depē. Un viņš ir viens no uh, ieslodzītajiem, kuru liktenim es sekoju jūsu valstī, un es ļoti ceru, ka viss tās komitejas, ko jūs pieminējāt, uh, izpildīs tos, ko mēs ļoti ceram, un ka būs kaut kāds pozitīvs risinājums šeit. Altri interventi? No. Lasciamo per una breve replica il mio. Mēs eh, dosim eh, vārdu kolēģiem, varbūt īsumā atbildēt. Tātad eh, pavisam īsi par ieslodzītajiem. Jautājums eh, par eh, kriminālu sodu izciešanu tiek regulēts kriminālu kodeksā. Bet varu pateikt tikai vienu. Mohameds Kuļievs, ti, viņš Viņam tika piespriesti 23 gadi cietumsoda, tā nevar būt, jo atbilstoši mūsu likumdošanai, atbilstoši Turkmenistānas krimināla kodeksam, cietumsots var būt tikai līdz pieciem gadiem. Tātad jums rīcībā ir nepareiza informācija. Tas, ka viņš atrodas brīvības atņemšanas vietās, varbūt cita veida kolonijās, tas var būt, bet Tas, ko saka, ka 23 gadi cietumsots viņam būtu piespriezt, tas nav pareizi. To es varu uzreiz pateikt. Sorry, because I continue. Nē, es atvainojos, bet uh, tas ir tas, ko es zinu, un, bet ja es kļūdos, es pārbaudīšu, jā, bet paldies par šo informāciju. Bet kā ar uh, viņa aizstāvju nāves gadījumiem cietumā, un ir daudzi cilvēki pasaulē, kas prasa, lai uh, guļievam tiktu dot iespēju saņemt medicīnisko palīdzību. Eh, tā vismaz cilvēki ir informēti pasaulē. Varbūt jūs varētu sniegt kādas garantijas, ka viņš var saņemt medicīnisko palīdzību. Atbilde. Par šiem jautājumiem vienu var pateikt, ka Turkmenistānas krimināla kodeks regulē jautājumus uh, par eh, brīvības atņemšanu un soda izciešanu brīvības atņemšanas vietās. Un tur ir arī atrunāta kārtība, kādā tiek sniegt medicīniskā palīdzība. Mēs solīt, protams, jums neko nevaram, bet var tikai pateikt to, ka uh, Ieslodzījuma vietu administrācija dara visu, lai mūsu likumdošana tiktu izpildīta un īstenota. To es jums varu apgalvot un apsolīt. The... Jā, bet uh, startautiskā sabiedrība to neapliecina. Jūs teicāt, ka jūs sadarbojaties ar starptautiskām organizācijām, bet uh,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 Turkmenistāna ir apņēmusies atskaitīties pastāvīgi par to, kas Turkmenistānā tiek eh, darīts, lai sasniegtu 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus. Un šajā jautājumā Turkmenistāna ir atskaitījusies arī ANO komisijā, un sagatavojot eh, šo atskaiti piedalījās arī mūsu parlamenta deputāte. Un tagad uh, mans kolēģis arī pateiks dažus vārdus par to. Mani sauc uh, eh, Anžājevkungs, un es esmu Turkmenistāns parlamenta deputāts, eh, kurš atbild arī par ekonomikas jautājumiem. Viens no mūsu mērķiem ir īstenot 2015. gadā pieņemto uh, programmu par attīstību. Un 16. gadā mēs apstiprinājām ilgtspējīgās attīstības mērķus atbilstoši ANO uh, nostājai. Un patreiz mēs esam noformulējuši 17 ilgtspējīgās attīstības mērķus laika periodam līdz 2030. gadam. Uz šo brīdi šie mērķi attiecīgi ietekmē uh, ekonomikas attīstību, un 84% no šiem mērķiem ir atspoguļoti ekonomikas attīstības plānā. Šie mērķi tika prezentēti arī uh, nacionālajā pārskatā, kas tika iesniegts ANO un tika prezentēts ANO um, asamblējā 17. jūlijā Ņujorkā. Brīvprātīgais nacionālais ziņojums uh, tika sagatavots laika posmām līdz 2030. gadam. Tā kā mums ir pietiekams eh, cilvēku resursu un ekonomisko resursu eh, potenciāls, mēs esam kļuvusi pār attīstības eh, ekonomiku pasaulē, un mūsu iekšējās izaugsmas indeks patreiz ir 6%. Tātad IKP pieaugums ir vairāk nekā 6%. Turkmenistāna piešķir lielu nozīmi arī klimata pārmaiņu problēmām, un mēs esam pievienojušies atbilstošai ANO konvencijai un Parīzes līgumam. Un mēs attiecīgi pielāgojām ekonomiskās normas un standartus, piemēram, mēs būvējam mākslīgo ezeru Karakum tuksnesī, Uh, lai otrreizēji izmantotu rīsa lauku argācijas, uh, aerācijas ūdeņus. Ņemot vērā arāla krīzi, Turkmenistāna regulāri piedalās uh, programmā, lai uzlabotu sociālo, ekonomisko un vides situāciju arāla jūras basēnā. Un Turkmenistāna bija arī iniciātori, lai 2013. gada maijā ANO ģenerāla asamblējā izveidoja starptautisko fondu arāli jūras glābšanai, lai nodrošinātu sociāli ekonomiskos un ekoloģiskos apstākļus arāli jūras basēnā. Ja runājam par ilgspējīgās attīstības mērķiem, tad tie ir atkarīgi arī no globālām partnera attiecībām. Turkmenistāna piedalās 47 starptautiskās organizācijās, 150 starptautiskās konvencijās un līgumos, tāpat arī veselā rindā ANO komisiju un komiteju mēs strādājam. Mūsu darbība tiek vērsta uz sociālu, ekonomikas, ilgtspējīgu izaugsmi un integrāciju starptautiskajā sabiedrībā, lai nodrošinātu valsts iedzīvotāju labklājību, kas ļaus mums panākt valsts līdzsvarotu attīstību gan sociālajā, gan ekonomiskajā, gan ekoloģiskajā līmenī. Paldies! Gribēju piemetināt, ka rādītāji, nu, jāsaka, ir tādi, bijām jūs bibliotekā nu pat uzdāvinājām tur grāmatu, grāmatu ar šāda veida rādītājiem, lai arī jums būtu svaigākā informācija. Osservazioni. Io... Vai ir vēl kādi novērojumi, ne? Ja nē, tad varbūt mēs varam šo starpalmadās sanāksmi, starpalmadās sadarbības sanāksmi sniegt. Katrā ziņā mēs vēl tiksimies, um, protams, Turkmenistānā, un izmantosim šo iespēju, lai arī apmeklētu jūsu minētās vietas, ko, piemēram, pieminēja kolēģe, lai pārliecinātos tiešām, ka viss ir kārtībā un arī sakosim līdzi, protams, ieslodzīto situācijai Turkmenistānā. Mūsu biroji un dienesti pilnīgi noteikti savā starpā savas, sazināsies, plānojot šo apmeklējumu. Un gribētu teikt, ka šis bija ļoti liederīgs pasākums. Paldies, ka piedalījāties tajā. Esmu pārliecināts, ka arī jūsu pieredze šeit pie mums Eiropas parlamentā ir jūs bagātinājusi, bijusi interesanta. Un Tādā veidā jūs, tā teikt, uz savas ādas varat izjust pilnu demokrātiju šeit un varat to pēc tam mājās attiecīgi reproducēt. Paldies! Paldies.